Kenijā. Eh, tātad izskatām kopējo sešu politisko grupu rezolūcijas priekšlikumu. Balsojam par visu rezolūcijas priekšlikumu kopumā. Personālais balsojums pēc EPP prasi, e, prasības. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 47 nobalsojuši, 46 par, 1 eh, atturējās. Tātad ar pārliecinoši balsu vairākumu pieņems. Līdz ar to esam noslēguši balsojumu. Šīs te eh, eh, plenārsēdes protokols tiks iesniegts nākamajā plenārsēdē, ja eh, ne